So, thanks a lot. Paldies. Visiem un bez kavēšanās mēs sākam. Mums, mūsu rīcība ir 20 minūtes viedokļu apmaiņai. Un mēs runāsim par ietekmi attiecībās starp Irānu un Savienotiem valstīm uz Eiropas uzņēmumiem. Šis punkts starptautiskajās tirdzniecības komitejā ir bijis ar tendenci atbalstīt iespējas mūsu uzņēmumiem Irānā, un mēs cieši sekojam stāvokļa attīstībai, kā arī iespējamajai eskalācijai. Un arī mums ir jābūt diskusijai par tā saucamo bloka likumdošanu. Sveicu mūsu vidū. Pārstāvjus no Irānas valdības, kas ir kopā ar mums? un ministru kabineta. Domāju, ka iesākumā uz desmit minūtēm es varu dot vārdu mūsu viesiem uz desmit minūtēm, lai izklāstītu stāvoklī. Jūsu skatījumā paldies priekšsēdētāji, godājumie parlamenta deputāti. Ar lielu prieku uzstājos jūsu priekšā šodien, lai apmainītos ar viedokļiem par vienu no būtiskākiem jautājumiem Eiropas Savienības Irānas ārā ārējā politikā visaptvarošais darbības plāns. IAA ir ar vienu no stingrākajiem eh, uzraudzības un verificēšanas eh, režīmiem Irānā. 12 ziņojumi norāda, ka Irāna rūpīgi pieturs pie savām saistībām, un mēs uzskatām, ka pilnībā ievērojot noteikumus, mums ir jāsaņem uh, pilnas iespējas. Tomēr 18. gada maijā Trumpa administrācija izveidoja sabotāžas atmosfēru veiksmīgai gāpies ieviešanai, un pēc tam tika pārtraukta savienoto valstu dalība nolīgumas. Savienotās valstis paziņoja par savu lēmumu, savukārt Irāna nemeklēja, nevēlējās sasteikt situāciju, savukārt Krievija un Ķīna apliecināja savas intereses. Tāpat daudzos gadījumos ir citas valstis, kuras neīsteno ANO rezolūciju 2131. Turklāt ir eh, draudēts valstīm ar sankcijiem, rezolūcija tiek īstenot. Savienotās valstis izmanto dolāru kā kara ieroci ar milzīgām dimensijām. With... Un pārliecina valstis lai, lai tās atturētos no uzņēmēja darbības ar Irānu. Ārvalstu eh, operatori nevar eh, veikt eh, darījums ar Irānu. Tas rāda grūtības Irānas tautai, tā skaitā pārtiks ar. Um, problēmas ar pārtiks apstrādi, ap, apgādes, to nevar nekādā veidā pamatot, un šādas darbības ir jānosoda visām mieru mīlošajām nācijām. Irāna ir pilnībā apņēmusies ievērot kodolīgumu, tas ir balstīts uz savstarpīgumu principiem, un attiecīgi Irānas sniegumam pretī ir jāstata citi sniegumi. Iesākumā ir jāceļ visas uz kodolprogrammu saistītās sankcijas. Pirmais solis šajā sakarā būtu savienotajām valstīm atkāpties no uzņēmumu iebiedēšanas. Savienotajām valstīm ir jāievēro starptautiskās justīcijas tiesas 3. oktobra nolēmums. Šai sakarā Eiropas Savienībai ir ārkārtīgi būtiska loma. Līdz šim ap, Eiropas Savienība ir apliecinājusi savu politisko gribu atbalstīt kododarījumu un garantēt Irānas dalību un labumu gūšanu. Otrās Eh, sankciju fāzes termiņš tuvojas. Eh, mēs novērtējam Eiropas Savienības spērto soļus, tomēr ir pienācis laiks politiskām saistībām eh, tikt pārveidotām taustāmos rezultātos. Eiropas valstis strādā pie schēmas, lai saglābtu kodola darījumu. Tiek ir tiek iekļauts finanšu veids, kas būtu galvenokārt paredzēt mehānismu spēkā stāšanos līdz 4. novembrim, otrkārt pārliecināt ekonomiskos operators un pasargātos uzņēmējdarbībās ar Irānu, treškārt paredzēt iespēju pārdot Irānas naftu un gāzi. Un Eh, peļņas transferu. Ceturtkārt, pilnībā nepieļaut bloķēšanu. Ir pagājis termiņš, kad eh, solījumiem bija jāstājās spēkā, tie ir jāpilda pirms eh, ir par vēlu. Irāna ir turējusi eh, vārdu un ievērojusi visas saistības, bet, diemžēl, to nevar teikt par citiem partneriem. Tāpat Irāna ir spērus soļus, lai turpinātu pūliņus cīņā pret terorismu. Pēdējais pasākums bija starptautiskās konvencijas pret terorismu finansēšanu pieņemšana parlamentā. Eh, Savienoto valstu atkāpšanās no kodoldarījuma ir eh, padarījusi stāvokli sensitīvāku. Mēs arī apliecinām, ka Eiropas Savienības augstā pārstāve ir panākusi progresu saskaņā ar mūsu ārlietu ministra paziņojumu šī gada septembrī. Tomēr tuvojas 4. novembris, un mums ir jāzina, zau, kādā veidā tiks kompensēti zaudējumi no Savienoto valstu atkāpšanās no kodoldarījuma. E, darīju. Mēs ceram, ka Eiropas Savienība nāks klajā ar praktisku darījumu, lai varētu saglābt šo vēsturisko darījumu. Paldies, e, kolēģi! Es E, tur uzstāšos spāņu valodā, lūdzu izmantojiet austiņas. Paldies mūsu viesiem, un es sveicu jūs ārlietu komitejas vārdā. Pirmī tas nebija iespējams. Kā jūs zināt, ārlietu komiteja ļoti cieši seko Eh, progre, eh, progresam eh, visaptverošajā darbības plānā, un es vēlētos paust pilnu Eiropas Savienības atbalstu šim plānam, kas ir ārkārtīgi būtisks elements neizplatīšanas arhitektūrā, un kas ir nozīgs, nozīmīgs sasniegums daudzpusējai diplomātijai, ko atbalstā nodrošības padome caur savu rezolūciju 2231. Vēlos ap atkārtot vēlreiz, ka ārlietu komiteja jūs apsveicu un aicinu ņemt vērā to, ka mēs šo plānu atbalstām. Un uh, atkal dodu vārdu Inta komitejas priekšsēdētājiem. Paldies! Tagad došu vārdu deputātiem, katram uz vienu minūti. Un iespējams, ja būs jautājumi īrijas viesiem, tad iekļaujiet to savā eh, minūtē. Vispirms Marīķes Hākē. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzstāšos gan kā afets, gan kā Inta, gan kā Irānas delegācijas eh, loceklē. Viss cauri ir skaidrs, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies atbalstīt kodolu darījumu un ir vīlusies par Trumpa administrācijas lēmumu Viens no aspektiem ir, kā panākt to, lai Eiropas uzņēmumi varētu maksimāli brīvi izdarīt savas izvēles. Un es domāju, ka tam ir jābūt mūsu prioritātei. Uz tām nedrīkst izdarīt spiedienu tādā vai citādā virzienā, un tām ir pašām jālemj, kā pārvietoties jaunajā realitātē. Iespējams, ir cita apsvēruma, kādēļ tās nevēlas uh, veikt uzņēmē darbību Irānā. Es aicinu pilnībā absorbēt un kompensēt eh, Savienoto valstu apsākšanās sekas, iespējams, ir eh, nelīdzsvarotas iespējams Eiropas Savienība ir apņēmusies un gājis daudz tālāk nekā robežas eh, kompensācijām amerikāņu Eh, lēmām par sankcijām, bet apgalvot, eh, ka tā ir tikai Eiropas Savienības atbildība, būtu absurdi. Pēdējais komentārs saistībā ar grūtībām, ar kurām var saskārties Irānas iedzīvotāji pēc jaunajām ASV sankcijām. Manuprāt, jānovērš ir noteikti iedzīvotājiem Irānas republikā, bet es aicinu um, e, Islāma republikas valdības pārstāvs pirmkārt pašu sākt respektēt cilvēktiesības, un tas būtu daudz noderīgāk nekā Savienoto valstu sankciju novēršana. Paldies, Tokija Saifi. Paldies, priekšsēdētāji. Sankcijas ko ir noteicis eh, Savienoto valstu prezidents, ir tikai viens politikas aspekts, lai noteiktu pastāvīgu spēku samēru. Pienācis laiks, kad Eiropas Savienība nevar turpināt atrasties defensīvā pozīcijā. Eiropas Savienība ir jāizmanto stingras eh, nostājas un jāparedz sankcijas pret Amerikas uzņēmumiem. Ir vairāk pasākumi, kas tiek diskutēti šobrīd, bet papildus tam, ka tiek izmantots bloķēšanas noteikums, ir jāizvērtē situācijas attīstība un jāparedz citi pasākumi. Mums ir jāpētī šī situācijas eiro izmantošana starptautiskajās transakcijās, ir pašsaprotama un stiprinās tā vietu finanšu tirgos. Pilnīgi noteikti mums pie šī jautājuma ir jāstrādā. Un Tālāk par bloķēšanas likumu piemērošanu. E, to ir jāpaplašina vēlāk. Šeit es domāju par amerikāņu Discovery procedūras, kas juridiskas procedūras ietvaros e, Eiropas uzņēmumiem e, liek sniegt informāciju pretējā gadījumā draudot pakļaut tos sankcijām. Paldies! Nākošais runātājs. Javiers Nārts. Pirmais jautājums ir tas, ka visas starptautiskās eh, organizācijas atzīst, ka Irāna precīzi pilda nolīgumu. Otrkārt ir skaidrs, ka Savienotās valstis ir rīkojušās kā Trumpa administrācijai ierasts, tas nozīmē nevis Amerika first, bet Amerika alone, jeb Amerika viena pati. Un, ja mēs cienām paši sevi, tad mums arī jāliek sevi cienīt. Uh, Ziemeļamerikāņu stratēģija ir konfrontācija ar Irānu un atsevišķām reģionu valstīm. Tā ir realitāte mūsu priekšā. Līdz ar to šeit nav runa par to, vai Irāna pilda vai nepilda nolīgumus. Un, bet mums ir jātur savi solījumi, un mūsu solījumi nav filozofiski, bet patiesi un attiecīgi. Uh, ir jānovērš tas, kas ir pilnīgi skaidrs, jeb kā ASV šantāža, kas ir vērsta pret Eiropas uzņēmumiem, kur ir uzdrīkstējušies um, pārraut Trumpa un ASV hegemoniju un uh, Eh, kuri uzskata, ka mūsu uzņēmumi tiks pakļaut sankcijām. Ja mēs nespēsim tikt galā ar ekonomiskajām izmaksām un, eh, un nevis veidosim pietiekamu atbildi, tad mēs necienīsim paši sevi un mūsu jebkurš pārējais teiktais vārds būs pilnīgi nederīgs šajā eh, situācijā. Nākošais runātājs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji mūsu prāts ir ļoti pozitīvs lēmums no Eiropas Savienības, ko pauda augstā pārstāve. Tajā, kas attiecas uz Eiropas uzņēmumu aizsardzību, e, kuras darbojas Irānā, lai tās neskārtu savienoto valstu sankcijām Savienoto valstu atkāpšanās no kodolīguma ir apdraudējums pasaules mieram un ir pretrunā ar Eiropas interesēm. Tas var likt zaudēt drošību Eiropas uzņēmumiem. Tas attiecas ne tikai uz Irānu, bet uz visām valstīm, kuras skar ekstra eh, terito eh, teritoriālas sankcijas no Savienoto valstu puses. nevajag atkāpties no Irānas uh, tirgus sankciju vai baiļu no sankcijām dēļ. Mēs nevaram pieļaut šādus Trumpa pa paziņojumus. Ir jāizdara viss iespējamais spiediens, lai nolīgums turpinātu darboties, lai aizstāvētu mūsu uzņēmumus un jāveic pasākumi, kas būtu uh, Eh, labi atbildes pasākumi Amerikas mērumiem. Runājot par atbalstu eh, un apdraudējumiem Eiropas uzņēmumiem, mēs varam paredzēt līdzīgas sankcijas amerikāņu uzņēmumiem Eiropā. Mēs nevaram pieļaut darbības, kas ir pretrunā ar starptautiskām tiesībām. All, Paldies, izteiksimies skaidri. Tas nav tikai ASV arī Izraels spēki. Un ļoti skaidrs, ka Irānas uh, pārstāvi pārkāpj nolīgumu. Otrs jautājums - cilvēktiesības. Paldies, kolēģi, ka ierunājaties par to. Uh, Irānas režīmam ir šausminoša pieredze ar cilvēktiesībām. Tie cilvēki, ka, kas runā par cilvēktiesībām vispār, piemin Irānu kā drausmīgāko piemēru. Treškārt, Irāna ir nesistemātiski destabilizējusi situāciju visos tuvajos austrumos, ieskaitot arī Sīriju. Un man ir jāsaka, ka šo kolēģu nevēlēšanās eh, un nievājoša attieksme pret Trumpa administrāciju pilnībā ir sakropļojusi jūsu viedokli. Padomājiet atkal, eh, ko var runāt par komisiju, par šo te paši iedomāto nozīmīgumu, ko piešķīra pats sev. Uh, Uh, šis ārējās darbības dienas, uh, un te lūk, uh, runā par vienu režīmu, un tad tālāk lūk arī um, šis Irāns režīms, kas kaut kur tur un nicīgi smīn. Bostināro kungs. Paldies draugiem no Irānas. Man ir divi ļoti īsi jautājumi. Pirmais jautājums zinot, ka sociālistu un demokrātu grupa ir starp tiem politiskajiem eh, spēkiem, kas atbalsta kodola nolīgumu ar Irānu. Eh, tad kāds ir jūsu reģionālās stabilitātes vērtējums? Un otrkārt, kā jūs redzat savas attiecības ar Saudārābiju un Izrēlu, apzinoties, mm, ka Saudārābija un ANO mm, attiecību eh, zi ziņā joprojām tiek skatīts no sunītu un šītu mm, konflikta, kas ir novecojis? Uh, Tālāk nākamais runātais. Es eh, nerunāšu grupas vārdā, bet kā privāta perso kā persona. Es vienmēr atbalstīšu šo visaptvarošo plānu. Mēs uzskatām, ka tas ir vienīgais um, tāds mehānisms, kas ir derīgs nākotnē. Es, protams, arī apzinos visus šo sarežģījumus. Es Dartmūtam tiešām piekrītu, ka Irānai ir šausminoša pieredze apkarojot uh, cilvēku tiesības, bet ko var teikt par citiem, par Sauda Arābiju. Bet, um, Britu pārli, ārlietu ministrs eh, pavisam nesen runāja par eh, žurnālista nolaupīšanu. Kā tas ir Stambulā, šis eh, žurnālists ir mm, notal, nolaupīts tādas sarunas, un katrā ziņā mūsu interesēs ir noregulēt situāciju Persijas līcī, lai tur nebūtu kodolieroči, un neapšaubāmi Irāna rāda problēmas ar savām raķešu tehnoloģijām bet es neredzu nekādas problēmas, ja eh, JCPOA līgums tiks pārkāpts, eh, bet eh, katrā ziņā mūsu rīcībā nav ticamu pierādījumu, ka viņi būtu pārkāpuši šo plānu. Sankcijas pret uzņēmumiem, kas operē ASV vai eksportē, nu, tas ir katastrofāli. Mums vajadzētu Brexita kontekstā uh, domāt par to, kā iefiltrēties šajā jaunajā Kanāda-Meksikas blokā. Varbūt tas pat ir labāk nekā domāt uh, par to, kā sadarboties ar ES. Uh, paldies. Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, sino como diputado de Izquierda Unida. Es eh, runāšu kā goja pārstāvis. Pirmkārt, Vēlos paust gandarījumu par šo pirmo kopīgo Eiropas Savienības eh, darbību pēc ne izplatīšanās slīguma un lai stabilizētu reģionu, kuru diemžēl esam no Eiropas puses destabilizējušies Acīm redzam, ka šī nav pirmā reize, kad uh, uh, Savienotās valstis izdara spiedienus Eiropas uzņēmumiem. Mēs jau redzējām to ar ekstrateritoriālo bloku Kubas gadījumā, bet Irānas gadījumā tā ir pirmā reize, un man būtu jautājums delegācijai. Vienmēr no Trumpa vai Saudārābijas puses tiek eh, nosaukts balistisko raķešu plāns, kas teorētiski apdraud citus reģionus, tā skaitā Eiropu. Esmu iepazinos ar vismaz septiņu slēpeno dienas ziņojumiem, kuri teica, ka nekā neviena balistiskā raķete nespētu sasniegt Eiropu. Ko jūs varat atbildēt? Thanks a lot. And now I give... Uh, Liels paldies, un tagad došu vārdu viesiem īsai atbildē divas minūtes katram viesim. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Un esmu pateicīgs visiem deputātiem, kas uzstājās šajā augstajā institūcijā. Paldies, ka paudāt savu viedokli, un es esmu nu, cienu arī to viedokli, kam es nepiekrītu. Uh, Es saprotu, ka mans laiks ir ierobežots, un tāpēc es centīšos atbildēt ļoti īsi, runājot par konkrētām lietām, kas šajā diskusijā izskanēja šodien. Par grūtībām un dažādām represijām pret Irānas tautu. Uh, Es domāju, ka šīs sankcijas ir izgudrojuši amerikāņi, lai izveidotu sankcijas pret Irāņu tautu, un katra indivīda visā pasaulē pienākums ir pretreaģēt pret šādu um, Amerikas rīcību, jo tas nes ciešanas parastiem iedzīvotājiem, kas cieš no medikamentu trūkuma, no pārtiks pro, produktu trūkuma. Uh, Viņi saka, ka šie produkti nav ietvērti sankciju sarakstā, bet tad viņi rada banku problēmas mūsu uzņēmumiem. Viņi nevar nodarboties ar biznesu, tu, tu tirgoties nevar. Lūk, tās ir problēmas, ka, kas ir vēstas pret parasto cilvēku, un tas ir tiešām eksistē. Otrs par to, kā atbalstīt Eiropas uzņēmums, izmantojot eiro. Tas ir ļoti ērts veids, kā izvairīties no dolāra mm, izmantošanas. ASV izmanto dolāru kā bruņojumu pret citiem, un mm, tas nu, pat nav svarīgi, pret ko šie ieroči ir vērsti, pret eh, saviem tuvākajiem līdzgaitniekiem vai citādi. Viņi izmanto dolāru, un to nevar akceptēt. Otrs, eh, kā ir ar Irānas puses eh, likuma norma pildīšana? Tas ir absurdi apgalvot, ka Irāna pārkāpja nolīgumu. Ir taču arbitrs, eh, tas, kas darbojas ar kodolu, kodolu ieroču aģentūru vai kodolu materiālu aģentūru. Viņiem ir savs viedoklis, un viņiem vajadzētu vaicāt, kas tad ir ievērojis nolīguma punkts un kas ir mm, tos pārkāpis. Uh, Tātad es absolūti nepiekrītu apgalvojumam, ka, lūk, Irāna ir pārkāpusi kopīgo vis, visaptvarošo rīcības plānu. Eh, tad eh, aspekts par starptautisko nolīgumu, kas eh, neiero, nav tāda, kas ierobežotu kodolieroču izmantošanu. Irānai ir jāaizstāv sevi Eh, Tāpat laikā citas valstis izmanto miljardiem naudas militārajam avantūrismam, piemēram, Jēmena, eh, kas tad sūta ieročus uz Saudā. Arābiju, un tad eh, šie ieroči tiek izmantot, piemēram, Jemenā pret civiliedzīvotājiem un arī citās vietās mēs izmantojam mūsu vietējās spējas, lai sevi aizstāvētu, un tāpat laikā citi, kas arī ir mūsu apkaimē, tie manipulē ar es un ASV atbalstu un rada problēmas mūsu apkaimē. Un es domāju, ka mums ir tiesības pašiem sevi aizstāvēt. Kas attiecas uz cilvēktiesību jautājumu, neviens nav perfekts. Paraugieties kaut vai uz situāciju visu visur citur, bet ko mēs cenšamies panākt? Mēs cenšamies izmantot visas iespējas, lai pildītu mūsu solījumus. Un kā Islāma valsts mums ir pienākums aizstāvēt cilvēktiesības, un tur, kur tas ir nepieciešams, to mēs arī darām. Uh, tie, kas uzdod jautājumus par cilvēktiesībām, vai jūs tiešām aizverat acis uz to, ka nepietiek medikamentu, ka nav pārtikas. Tas viss tiek izmantots, lai izdarītu spiedienu, un tas ir absurdi. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Paldies, un tagad es vēlos pateikties visiem. Desearle la delegación pateikties visiem, kas piedalījās ļoti interesējās diskusijās. Es vēlu mūsu Irānas kolēģiem veiksmīgu un labi patīkamu ceļojumu uz Irānu. Mēs par to runāsim nākošajās komisijās, nākošajos tematos. Šo punktu slēdzam. Indeed, and, um... Patiešām. Tagad viens minūtes ilgs pārtraukums, jo tālāk mums jāpāriet pie devītā punkta, kas ir koordinātora sanāksme, kas notiks aiz slēgtām durvīm. Thank you.